Tāmas, godātie kungi! Augsti godātais Mongolijas prezidenta kungs, dārgais Elbeg Dorji kungs, tas ir liels gods jūs sveikt šodien Eiropas parlamentā. Augsti godātais prezidenta kungs. Mongolija, jūsu pārstāvētā valsts, ir valsts ar ļoti senu un bagātu civilizāciju, un tajā pašā laikā tā ir valsts ar ļoti jaunu un ļoti aktīvu demokrātiju. Pirms 25 gadiem jūsu valstī pirmo reizi notika brīvas un demokrātiskas vēlēšanas. Pagājušajā gadā Jūs uh, sākāt uh, Nacionālās valdības izveidu un uh, pārņēmāt ļoti sarežģītas situācijas, ko ļoti veiksmīgi pārvarējāt. Tagad jūs varat raudzīties uz efektīvu valsts ekonomikas attīstību, jūs baudat plašu vairākumu, jūs valsts geogrāfiskā situācija starp abām uh, lielām un spēcīgām valstīm starp Krievijas federāciju un Ķīnas tautas republiku ir nevienmēr uh, vienkārša. Mēs uh, tieši divpusējā sarunā par to runājām. Bet jo vairāk iespaidīgas ir uh, Mongolijas uh, sasniegtās uh, tēmas un arī uh, tas, ko jūs saukt par uh, trešo kaimiņu politiku. Dāmas un kungi, Mongolija katrā gadījumā ir uh, paraugs reģionā, un tādēļ, uh, prezidenta kungs, esam īpaši iepriecināti par to, ka uh, jūsu valsts ASEM galotņu tikšanos 2016. gadā organizēs jūsu valstī. Šī ASEM tikšanās ir absolūti nepieciešama, lai veidotu tiltus starp Eiropu un Āziju, lai mēs meklētu risinājums daudzskaitlīgām reģionālām un globālām problēmām un tās rastu. Es esmu droši, ka jūsu valsts galvaspilsētā mēs varēsim sasniegt uh, progresu. Un es ceru kolēģu vārdā, ka līdz tam laikam partnerības un attīstības nolīgums starp Mongoliju un Eiropas Savienību mēs varēsim raudzīties uz to, kā ratificēt visos parlamentos. Cienītais prezidenta kungs, esiet laipni sveikts Eiropas parlamentā un tagad dod jums vārdu. Mr. Godātais priekšsēdētāja kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, ekscelences, dāmas un kungi! Es labprāt sāktu ar kaut ko pavisam vienkāršu, protu pateikt jums paldies. Paldies jums, priekšsēdētāji kungs, ka man ielūdzāt. Paldies jums, Eiropas parlamenta deputāti, ka devāt man iespēju eh, dalīties ar jums savās domās, ar jums 28 suverēnu valstu pārstāvjiem eh, no šī lieliskā, lielā kontinenta Eiropas. Es esmu jaunākais no astoņiem dēliem savā ģimenē. Paudzēm ilgi mana ģimene bija nomadi, kas dzīvoja manas valsts rietumkalnājā, altājā. Mani vecāki nekad nevarēja iedomāties, ka pienāks diena, ka viņu jaunākais dēls uzrunās eh, šajā cienījama auditorijā sapulcējušos demokrātijas pārstāvis, proti Eiropas parlamenta deputātus. Thank you. Paldies! Bet es jau negribu stāstīt par sevi. Es esmu ieradies, lai runātu uh, saviem iedzīvotājiem un par savu valsti. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, esmu lepns par savu dzimteni Mongoliju. Esmu lepns par mūsu vēsturi, mūsu kultūru, mūsu tradīcijām un mūsu dabas skaistumu, e, kas ir visapkārt. Bet visvairāk esmu lepns par mūsu garu un mūsu vērtībām. īsi stāstot eh, par eh, savas vēst, eh, valsts jauno vēsturi un demokrātiju, jūs daudz to atpazīsiet. 20. gadu sākumā Mongolija nonāca komunistu jūga varā, kas ilga vairākas septiņas desmitgades. Staļina represiju laikā katrs sastais pieaugušais tika nogalināts un vairāk nekā 700 budistu tempļi tika nodedzināti debate komunistu e, eksperimenta e, ārzemju un vietējo aģenti e, gribēja iekarot mūsu nācijas garu, bet viņiem nebija lemts uzvarēt, viņiem nebija lemts palikt mūžīgi mūžos, un galu galā mūsu vēlme dzīvot brīvībā uzvarēja. Pēc daudziem gadiem mēs e, beidzot e, varējām izmantot savu brīdi. 1989. gada 10. decembra augstajā rītā mēs organizējām pirmo neoficiālo uh, mītiņu demonstrāciju mūsu galvaspilsētā Ulambāturā. Man bija tā laime, ka uh, mani biedri uh, mani izvēlējās, lai vadītu šo vēsturisko notikumu. Mēs esam klusējuši ilgu laiku. Tagad ir pienācis laiks ķerties pie darbiem. Tagad ir laiks pienācis veikt reformas. Tādas bija manas pirmās piezīmes. Tajā rītā mēs pieprasījām savas tiesības - pulcēšanās brīvību, runas brīvību, reliģijas brīvību un preses brīvību. Mēs pieprasījām radīt daudzpartiju sistēmu, eh, izvest demokrātiskas vēlēšanas un uzsākt tirgus reformas. Tas bija manas valsts ceļojuma sākums, ceļojuma uz brīvību, tiesiskumu un atvērtību. Tās bija eh, ceļojums, kas nebija vienkāršs. Tajā laikā mūsu kaimiņš padomu bija vesela, un tās tvēriens un kontrole bija spēcīga un visaptveroša mūsu citrās eh, kaimiņu valstu galvaspilsētā ķeņamiņas laukuma notika asinspirts. Eh, tās mūs šokē vēl līdz šodienai. Mongolijā vecais režīms bija iesīkstējis un viņi nebija gatavi mainīties. Mēs organizējam daudzas demonstrācijas, piketus un bada streikus. Mēs mēģinājām izma, mēs ciecāmies izcelt katru, izslēgt katru iespēju e, vardarbībai. Mēs vienmēr aicinājām slēgt kompromisus un rast miermīlīgus e, risinājumus. Patiešām Mongolija Ungārijas demokrātiskā revolūcija bija miermīlīga. Neatskanēja ne šāviens, nebija sasists neviens loks un nepelēja ne asins pile. Thank you. Paldies! Un e, pēc mēneša Mongolija svinēs 25. gada dienu kopš pirmās e, demokrātiskajām daudzpartiju vēlēšanām. E, kopš 29. jūlija 1999. gadā mums jau ir bijušas septiņas reizes parlamenta vēlēšanas un sešas reizes demokrātiskas prezidenta vēlēšanas. Kopš tā laika ir pagājis 4. gadsimts un mēs esam transformējuši savas Moldovas valsts iekārtu no diktatūras līdz demokrātijai, e, no izolācijas e, un noslēgta komunistiskā režīma uz e, režīmu, kas ir viens no at atvērtākajiem. Šodien mums ir dinamiska tirgus ekonomika un daudz pluralistiska radoša sabiedrība. Mūsu IKP ir palielinājies vairāk nekā 20 reizes. Mūsu privātajā sektorā tiek sarunāts ierobežots vairāk nekā 80% no vietējās produkcijas. Priekšstādātāji kungs, deputāti kungi, es gribētu runāt par mūsu vērtībām, eh, kas ir mūsu jaunās demokrātijas centrā. Vērtības, kuras mēs gribam stiprināt turpmākajos laikos, sadarbojoties ar partneriem Eiropā un citās valstīs. Individa brīvība ir mūsu demokrātijas stūrakmens. Mongoļi mīl brīvību, jo mēs esam to iegūši skarbā darbā. Eh, valdība brīvā valstī nav vienas cilvēku grupas īpašums. Lai saglabātu veselīgu sabiedrību, mums ir katru dienu e, tā jāatbalsta un jāpārvar izaicinājumi. Brīvības skaistums ir iespēja mācīties. E, tā ir, tas ir sabiedrības sabiedrība e, process. Mēs varam kļūdīties, bet šīs kļūdas mums nemaksās mūsu dzīvības, kā tas ir diktatūrā. Tieši tāpēc mēs mīlam un brīvību. Man... Mongolija starp pasaules vadošajām valstīm, e, ņemot vērā mediju instrumentus, kas ir uz vienu iedzīvotāju. Mums ir tikai 3 miljoni iedzīvotāju, bet ir tāda sajūta, ka mums būtu arī 3 miljoni žurnālistu. Un tas ir lieliski. Cilvēkiem ir tiesības uzdot jautājumus eh, valdības struktūrām un caurspīdīgumam un interakcijai viņus stiprina. Tāpēc Mongolija ir lepna par eh, brīvības tiešsaistes koalīciju. Mēs gribam izmantot eh, brīvību, nodrošinot interneta pieeju visiem. Mēs gribam atbalstīt ANO konvenciju par interneta brīvību. Ehm, tā kā mūsu sabiedrība ir ar, kļūst ar vien atvērtāka, mēs eh, arī pieprasām drošību, bet mums eh, vajadzību, vajadzētu atcerēties, kādas ir universālās vērtības mēs eh, redzam, kas notiek pasaulē, naidīgs ekstrēmisms un draudi, bet mums ir nepieciešams saklapāt mieru, brīvību un iecietību. Es tāpēc arī es, eh, esmu gandarīts par Eiropas parlamenta iniciatīvu pieņemot eh, eh, lēmumu par digitālajām tiesībām 21. gadsimtā. Tagad strādāsim kopā, lai turpinātu lielisko digitālo revolūciju. Thank you. Paldies! Un tagad vēl par vēlēšanām valdību un e, ticamību. Jaunās tehnoloģijas e, ir devušas daudz mūsu demokrātijai. Pēdējās trīs vēlēšanās mēs izmantojam elektroniskās balsošanas iespējas un e, biometrisko sistēmu. Tas palīdz izvairīties no krāpšanas un arī atbalsta vēlētājus. Protams, mūsu valdības uzticība ir saistīta ar vēlēšanām. Mongolijas iedzīvotāji ir ieinteresēti, kā izmanto valdība nodokļu maksātāju naudu. Lai nodrošinātu caurspīdīgumu, mēs esam izveidojuši, e, tā, pieņēmuši tā saucamo caurspīdīgās grāmatlības likumu, e, kas e, nodrošina ieskatu sabiedrisko izdevumos. Viens no izaicinājumiem ir mūsu valdības funkciju paplašināšana samazināšanās. Līdz ar to tā kļūst, birokrātija kļūst lielāka. Bet tehnoloģija attīstībā ir pretēja tendence. Tas palīdz visam kļūt mazākam, funkcionālākam un eh, lietotājam draudzīgākam. Tāpēc arī es esmu izvirzījis viedās valdības iniciatīvu, kas nozīmē e, tehnoloģiju izmantošanu, lai nodrošinātu iespēju mūsu valdībai pieveikt jaunos e, izaicinājumus. Par korupciju. E, korupcija ir kā infekcijas slimība, kas aug tumsā. Tas sagrauj e, būtiskas e, vērtības mūsu sabiedrībā un tā atņem cilvēkiem iespēju izbaudīt sūrā darba augļus. Lai to izslēgtu, mums ir jāizgaismo korupcijas gadījumi, nodrošinot, ka to, ka ties tiesiskumam nekas nevar izbēgt. Esmu lepnas, ka teikt par to, ka tikai četru gadu laikā Mongolija transp Transparency International korupcijas indeksā no 120. vietas ir pacēlusies uz 80. vietu. Mums joprojām ir daudz kas darāms, bet mēs eh, progresējam, eh, lai uzlabotu situāciju savā valstī. Un tagad atļaujiet vēl eh, pieminēt arī tādu tēmu kā nāvisots un cilvēktiesības cilvēktiesības. Mēs esam progresējuši arī šajā cilvēktiesību jomas eh, sektorā, jo eh, te ir runa par cilvēka cieņu eh, kuras centrā ir cilvēka dzīve. Nekādā gadījumā mēs nevaram akceptēt nāves sodu. Thank you. Paldies. Pirms 2009. gada 18. jūnija Amnesty International uzskatīja, ka Mongolija ir viena no valstīm, eh, kurā ir vissliktākā situācija saistībā ar nāves sodu. Tā bija diena, kad es eh, nodevu Mongolijas prezidenta svinīgos vērestu, stājoties amatā, un šajā pašā dienā uz mana darba galda ienāca divi lēmumu projekti par nāves sodu. Man bija jāizvēlas vai. Uh, Eh, to pieļaut vai nē. Es izvēlējos dzīvību. Un es paliku pie sava lēmuma. Un es eh, sāku Thank you. Paldies. Un es eh, šo tēmu izvirzīju arī sabiedriskajā diskusijā un arī diskusijā ar likumdevēju. Eh, tas nebija viegli, bet 2012. gadā mana valsts ratificēja ANO eh, konvenciju par nāves sodas <clears throat> nosodīšanu. Dear Kopš 2009. Eh, gada jūnija Mongolijā nāves sots vairs nav izpildīts. Un tagad atļaujiet teikt, eh, ka nāves sots ir neefektīvs un barbarisks eh, pasākums. No šī, šajā auditorijā es gribētu pateikties Eiropas Savienībai un visiem Eiropas draugiem, kuri mūs atbalstīja un rosināja šajā te svarīgajā tēmā. Excellence ekscelences. Tieslietu reforma mums ir ārkārtīgi vajadzīga. Reformēt uh, mūsu likumdošanu un tieslietas nozīmē izveidot brīvu un taisnīgu sabiedrību. Tā vienmēr bijusi viena no manām. Esam darījuši ļoti daudz ko, lai modernizētu visus uh, tieslietu sistēmas aspektus - policiju, uh, tiesas, eh, tiesnešus, eh, prokurora biroju. Un eh, cilvēki tagad vairāk uzticas mūsu tiesām un taisnīgiem procesiem. Par sieviešu tiesībām. Brīvai sabiedrībai jābūt iekļaujošai sabiedrībai. Mm, sievietes ir ģimenes mugurkauls un nācijas fundaments. Viņas nes dzīvību, viņas rūpējas par veciem, slimiem, mm, viņa, viņas palīdz uh, tiem, kam nepieciešama palīdzība, tās ir mūsu mātes, māsas un meitas. Mums ir nepieciešams vairāk sieviešu valsts sektorā. I'm... Visos līmeņos vietējā un arī globālajā. Man prieks uh, ziņot, ka pēc pēdējām vēlēšanām mēs trīskāršojam sieviešu skaitu mūsu parlamentā. Uh, vairāk sieviešu tiesībām es uh, vairāk sievietēm Mm, augstos amatos, mums būs vairāk harmonijas, eh, iekļautības, mazāk ciešanu, mazāk konfliktu. Thank you. Paldies jums. I would also like to say a word about education. Es vēlos izteikties arī par izglītību. Izglītība ir pamats mūsu turpmākiem panākumiem. Es pats esmu no vienkāršas gan ģimenes, un es esmu studējis Hārvarda universitātē. Es vēlos, lai arī citiem jauniešiem būtu līdzīgas iespējas. Uh, Mēs uh, ļoti smagi strādājam, lai uzlabotu uh, izglītības uh, kvalitāti skolās, universitātēs un citās akadēmiskajās iestādēs. Mēs esam īpaši pateicīgi, ka varam izmantot Eiropas padomes pieredzi izglītības programmu uzlabošanā. Ekscelences. Es saprotu, ka visām demokrātijām nav jāizskatās līdzīgi. Mums jārespektē atšķirības. Demokrātija ir valdības eh, reprezentatīvā iekārta, un eh, katrā nācijā tā atspoguļo mm, tās kultūru un tradīcijas, bet katrā demokrātiskajā sabiedrībā jūs redzēsiet kopīgas tendences. Eh, runa ir par valsts spēka ierobežošanu, par uh, rēģēšanu uz pilsoņu vajadzībām, par cilvēktiesību ievērošanu, par objektīvu tiesiskumu, pilsoniskās sabiedrības eh, atbalstīšanu, netkarīgiem medijiem, korupcijas apkarošanu, investīcijām cilvēku resursos, eh, dzimumu eh, līdztiesībām un brīvajām vēlēšanām. Priekšsēdētāju kungs, godātie deputāti. Visi šie aspekti ir eh, tādi, kur mums nepieciešama jūsu pieredze un kur mums ir kopīgas vērtības. Mongolija un Eiropa ir seni draugi, kā pierāda eh, Mongolijas Hana Ulzeta vēstule Filipam Skaistajam, kas eh, sarakstīta pirms 710 gadiem. Tajā rakstīts, kā varam nodot aizmirstībai mūsu senču vectēvu tēvu un brāļu draudzību, kas um, dzīvoja uh, tālu viens no otra, bet ju, izjuta tuvumu un apmanījās gudrības uh, vārdiem un miera dāvanām. Tieši šīs uh, vēstules garā es vēlos šodien paziņot par jaunas sadaļas uh, atvēršanu Mongolijas un Eiropas attiecībās. Pēc komunisma krišanas uh, attiecības starp Mongoliju un Eiropu ir uzplaukušas. Jūsu finanšu, tehniska un humanā palīdzība un sadarbība ir stipri palīdzējusi mums uh, veidot brīvu un demokrātisko sabiedrību, un par to mēs esam ļoti pateicīgi. Ekscelences 2014. gadā Mongolija un Eiropas Savienība svinēja 25. gadkārtu mūsu diplomatisko attiecību uzsākšanu. Es uh, redzu, uh, ka sadarbība starp Eiropas parlamentu un Mongolijas lielo valsts hurālu ir um, izšķiroša, lai stiprinātu mūsu partnerību arī turpmāk. Mēs daudz ko esam panākuši. Uh, Uh, iekļaujot arī partnerības un sadarbības nolīgumus starp Mongoliju un Eiropas Savienību. Paldies dalībvalstīm, kas ir ratificējušas šo nolīgumu. Tagad mums ir vairāk izdevību nekā jebkad Eiropas investīcijām. Uh, augsta līmeņa Eiropas uzņēmumi uh, dodas uz Mongoliju, lai investētu, lai piedalītos partnerībās ar mūsu uzņēmumiem. Un, uh, Valdība uzlabo arī investīciju klimatu, un mums uh, parādās aizvien vairāk šādu investīcijas iespēju. Es uh, ļoti ceru, ka daudz no jums apmeklēs mūsu valsti un uh, novērtēs tās skaistumu 2016. gadā, kad Mongolija organizēs 11. Āzijas un Eiropas tikšanos. Es um, vēlos uh, jūs visus uh, redzēt eh, manā valstī, eh, vēlos redzēt arī visu ES valstu vadītājus un eh, pārliecinu jūs, ka šis samits būs neaizmirstams. Priekšsēdētāja kungs un godātie deputāti. Mongolija vēlas sadarboties arī starptautiskajā līmenī. Nesen mēs palaidām iniciatīvu ar nosaukumu Āzijas fórums. Uh, Mēs uzskatām, ka šī iniciatīva būs uh, ilgi meklēts mehānisms, lai veicinātu reģionālo integrāciju. Uh, tas varētu palīdzēt visām Āzijas suverēnajām nācijām pārstāvot to dažādas intereses. Mana valdība tagad finalizē šo koncepciju, un es ceru, ka uh, jūs palīdzēsiet to uh, īstenot. Dārgie draugi, Mongolija nevēlas uh, nevienam uh, neko mācīt par demokrātiju, bet mēs varam dalīties pieredzē. Uh, ar Kirgistānu mēs uh, kopīgi veidojam efektīvu parlamentāro demokrātiju un īstenojam tiesiskas reformas. Ar Afganistānu mēs trenējam diplomātus, ar Mjanmāru uh, mēs uh, palīdzam mediju profesionāļiem, ar Ziemeļkoreju mēs uh, turpinām ekonomisko un drošības dialogu. Mēs uzskatām, ka Mongolija var mm, palīdzēt uzlabot reģionālo drošību Ziemeļaustrumāzijā un visā reģionā. Mēs saprotam augstā kara konsekvences. Mēs esam dzīvojuši komunismu un demokrātijas apstākļos, līdz ar to mums ir vienreizē pieredze, uh, lai uh, būtu par vidutājiem, veicinot mieru un stabilitāti mūsu reģionā. 2013. gadā es uh, izsludināju Ulambatoras dialogu uh, Ziemeļaustrumu Āzijas drošībai. Iniciatīva, kas ir līdzīga Helsinku dialogam. Mēs uh, esam organizējuši vairākas sanāksmes un konferences par drošības lietām, enerģētiku, sieviešu tiesībām un kodolietām. Mana valsts eh, centusies uh, atbrīvoties no kodolieročiem nu jau 23 gadu laikā. Un 2012. gadā pieci uh, pastāvīgie ANO drošības padomas locekļi parakstīja deklarāciju, uh, kur tika apstiprināts uh, uh, mūsu valsts status kā, kā bez kodolieroču valsts status. Mongoli saka, labākus vīrus testē nelaimes brīdī, labākus zirgus testē jāšanas laikā. Atvainojiet, man te pazuda viena lapuse kaut kur. Paldies. Kamēr kodola enerģija uh, var būt uh, ilgtspējīga energoapgādes opcija dažām valstīm, uh, nukleārās valstis var apdraudēt Uh, neatkarīgo kaimiņu drošību un uh, mieru, kas ir ļoti bīstami. Mēs uh, vēlamies kopīgiem spēkiem veicināt mieru. Uh, Mongolijas uh, armija uh, sūta mieru uzturētājus un palīdz starptautiskā mēroga rūpēties par drošību. Mongolija ir viena no 20 uh, valstīm pasaulē, kas sūta visvairāk zilo berešu rūpēties par mieru krīzes reģionos. Tātad uh, mums ir vairāk par 12 tūkstošiem uh, mongoļu mieru uzturētāju. Tas ir ļoti daudz, ņemot vērā mūsu iedzīvotāju skaitu. Mēs esam lepni palīdzēt mieru uzturēšanai visā pasaulē. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, es vēlos um, uh, pateikties jums par sadarbību un atbalstu manai valstī. Kā saka mongoļi, labākus uh, vīrus testē nelaimes brīdī un labākus zirgus testē jāšanas laikā. Mēs uh, Jūs atbalstījāt mūs uh, nelaimes brīdī, jūs uh, uzklausījāt uh, mūsu balsi, jūs par mums neaizmirsat, jūs vienmēr esat bijuši ar Mongoliju, palīdzējāt mums. Eiropas Savienība ir e, līdera loma veicinot mieru, harmoniju un e, labklājību. Mongolija vēlas būt par strateģisku enkuru um, e, Eiropas Savienībai austrumos, jo mums ir kopīgas intereses un vērtības. Draugi, turpināsim strādāt kopā. Paldies! meine sehr geehrten Damen und Herren! Cienītās dāmas, godātie kungi, es domāju, ka es eh, visu jūsu vārdā varu pateikties eh, prezidentam par šo runu. Pat prezidenta kungs, ja jūs izlaidāt vienu lapas puses, visu kolēģu vārdā var teikt, ka mums, mēs eh, uzklausījām ļoti iedrošinošu runu un gribam jūsu klātbūtnē šeit par šo runu un par ielūgumu eh, intensīvai sadarbībai teikt ļoti sirsnīgu paldies. Paldies par šo lielo brīdi, ko jūs darījāt par iespējamu.